Okay, friends, uh, well... Labdien, dārgie draugi! Sveicu jūs uh, šajā sanāksmē, kur nodarbosimies tikai un vienīgi ar balsošanu. Tātad es ceru, ka jums visiem ir jūsu balsošanas kartiņas, un mēs uh, sāksim ar 15. grozījumu. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 295. pār, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 295. grozījumu. Un tātad balsojam ar elektroniskajām balsošanas kartiņām. 295. grozījums pārbaudām elektroniski. Tātad lietojām balsošanas aparātus ar balsošanas kartiņām. Beidzam balsot. Norādīts ar 23 balsīm pret. 16. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 296. atkrīt, G kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trīssimts pirmais atkrīt, trīssimts otrais kurš par, pret, atturas noraidīts. H kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. 309. grozījums par pret atturas. Es teiktu noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski 309. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 310. par, pret, atturs norādīts. 311. par, pret, atturs norādīts es teiktu, bet pārbaudīsim 311. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tālāk pārējiem pie 313. kurš par pret atturas norādīts. 314. atsaukts, 315. arī atsaukts, komisijas oriģinālais teksts, otrā panta pirmais punkts, kurš par pret atturas pieņemts. Divdesmit otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudām 22. grozījumu elektroniski balsojot. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar 26 balsīm par, 18 pret. 23. grozījums kopā ar 321. kurš par, pret, atturas, atvainojos, pārbaudīsim elektroniski. Tātad 23. kopā ar 321. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts ar 26 balsīm pret 18 pār. 24. grozījums pār. Pret. Atturs. Pieņemts. Pārbaudīsim 24. grozījumu elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts ar 26 balsīm pret. 25. grozījums par, pret, atturas, es teiktu, norādīts. Pārbaudīsim elektroniski. 25. sākam balsot. Beidzam balsot par 25. grozījumu. Tas ir pieņemts ar 23 balsīm par 19 pret. 322 par pret atturs pieņemts, 324 par pret atturs pieņemts, 320. Es atvainojos, pirmais kompromiss, ne, es atvainojos, I kompromiss, kurš pār pret atturs pieņemts. 342 pār pret atturas pieņemts. Atvainojos, 342. atkrita. jo mēs nepieņēmām 309. grozījumu.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 Nē, tomēr balsojam. Tātad 27. balsojam, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 344. pār, pret, atturas pieņemts. 345. atkrīt, 346. atkrīt. 28. grozījums un 347. kopā A atkrīt, J kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts, kompromiss K, kurš par, pret, atturas pieņemts, 354. kurš par, pret atturas pieņemts, 355. par pret atturas pieņemts, 356. atkrīt, kompromiss L, kurš par pret atturas pieņemts, 360. grozījums par pret atturas pieņemts, 361. atkrīt, 340. un 341. identiski grozījumi, kurš par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss M, kurš par, pret, atturs pieņemts. 367. kurš par, pret, atturas, norādīts, 30. grozījums par, pret, atturs noraidīts. 31. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturs Pārbaudīsim elektroniski 32. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Trīssimt sešdesmit astotais grozījums. Balsojam par to. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 33. par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss O, kurš par, pret, atturas, pieņēmts. 35. grozījums par, pret, atturas, pieņēmts. 371. grozījums, kurš par, pret, atturs norādīts. 300 Tātad pārbaudīsim 371. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīssimt septiņdesmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 372. kurš par, pret, atturas noraidīts. 36. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 373. kurš par, pret, atturas noraidīts. 374. par, pret, atturs norēdīts. Kompromiss P par pret atturs pieņemts. 38. grozījums par pret atturs pieņemts. 376. par pret atturs norēdīts. Kompromiss Q par pret atturs pieņemts. 40. grozījums par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 40. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas nu ir noraidīts. Kompromiss ar par, pret, atturs, pieņemts. 385. kurš par pret atturs norēdīts. Pārbaudīsim elektroniski 385. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk kompromiss S par, pret, atturas norēdīts. Pieņemts, saka priekšsēdētāja. Kompromiss T par, pret, atturas, pieņemts. 397. grozījums. Kopā ar 398, 399 un 400 grozījumiem. Jūs sakot par? Tātad četri identiski grozījumi. Kurš par? Pret atturs pieņemti. 402. 403, 404. Kurš par 402, 403 un 404 grozījumiem. Jo 401 atkrīt. Tā 402, 403, 404 par pret atturs pieņemts. 41. grozījums par pret atturs pieņemts Norēdīts. Pārbaudām elektroniski 41. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. 41. grozījums norēdīts. 405. grozījums par pret atturs norēdīts. 406. par pret atturs norēdīts. 407. pār pret atturs norādīts. Četrdesmit otrais par pret atturs norādīts. Pārbaudīsim elektroniski 42. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 42. grozījums pieņemts ar viens balss vairākumu. Kompromiss U par pret atturs pieņemts. 411. grozījums par pret atturs noraidīts. 412. par pret atturs pieņemts. 413 atkrīt, kompromiss V par pret atturs pieņemts. 418. un 419. grozījumi kopā par pret atturs pieņemts, 420. un 421. kopā par pret atturs pieņemts, kompromiss dubultvē par pret atturs pieņemts Kompromiss X par pret atturs pieņemts. 428. par pret atturs noraidīts. Pārbaudam elektroniski 428. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 428. grozījums norēdīts. 429. grozējums par, pret, atturs noraidīts. 430. par, pret, atturs noraidīts. 43. grozījums par, pret, atturs noraidīts. Pārbaudīsim 43. grozījumu elektroniski sākam balsot, beidzam balsot. 43. Tātad tautas partijā viens balsojas par daudz. Četrdesmit trešais grozījums noraidīts. Kompromiss Y. Par, pret, atturs, pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturs, Pārbaudīsim elektroniski 45. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45. grozījums norēdīts. 434. grozījums. Par, pret, atturs, norēdīts.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 pret atturas pieņemts. Kompromiss AE par pret atturas pieņemts. 58. atkrīt un 458. grozījums arī atkrīt. 59. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss AF par pret atturas pieņemts. Septiņdesmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss sāgā par pret atturas pieņemts. Kompromiss AH par pret atturas pieņemts. 87. grozījums par pret atturas pieņemts. 88. grozījums atkrīt. Kompromiss A, I par pret atturas pieņemts. 98. grozījums par pret atturas pieņemts. 328. un 329. identiski grozījumi kopā par. Deviņdesmit astotais grozījums tika pieņemts, līdz ar to mums ir jābalso par 328 un 29, 329 grozījumiem kopā. Tātad balsojam par 328 un 329 par pret atturs pieņemts. 330. un 331. grozījumi kopā par, pret, atturs pieņemts, 332. un 333. grozījumi kopā par, pret, atturs noraidīts, Pārbaudīsim elektroniski 332 un 333 identiskus grozījumus kopā. Sākam balsot elektroniski. Beidzām balsot. Pieņemts. 335. par, pret, atturs norādīts. 334. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 334. grozījumu. Tautas partijas grupa celiet rokas labāk. Tad pārbaudīsim 334. grozījumu. Sākam balsot elektroniski par šo grozījumu. And, uh, Tagad beidzam balsot un pieņemts. 338, 339 identiski grozījumi, kas par pret atturas pieņemti, 99 par pret atturas pieņemts, AJ kompromiss par pret atturas pieņemts.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 127. par pret atturas pieņemts, kompromiss AM par pret atturas pieņemts, AN kompromiss par pret atturas pieņemts, AO kompromiss par pret atturas pieņemts. 139. grozījums par pret atturas pieņemts, AP kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 499. grozījums. Mums par to nav jābalso. Nē, mums ir par to jābalso. Balsosim par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski par 499. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 32 balsīm par. Kompromiss AQ par pret atturs pieņemts. 150. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss AR par pret atturas pieņemts. Kompromiss AS par pret atturas pieņemts, kompromiss AT par pret atturas pieņemts. 162. grozījums par pret atturas pieņemts, kompromiss AU par pret atturas pieņemts, kompromiss AV par pret atturas pieņemts. 175. grozījums par pret atturas pieņemts. A dubultvē kompromiss pār pret atturas pieņemts. 191. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss AX par pret atturas pieņemts. 510. atkrīt, arī 511. atkrīt, kompromiss AY par pret atturas pieņemts. 522. grozījums par pret atturas pieņemts. 337. grozījums par pret atturas pieņemts. 336. atkrīt, kompromisā Z par pret atturas pieņemts. Kompromiss BA par pret atturas pieņemts. Z kompromiss par pret atturas pieņemts. Piecsimt piecdesmit trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Piecsimt piecdesmit ceturtais par pret atturas noraidīts. 555. par pret atturus noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski par 555. grozījumu. Bei... Nē, drīz būs beidzies balsojums, tagad beidzam balsot. Pieņemts ar trīs balsu vairākumu.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 Jūs vēlaties pārbaudīt rezultātu 232. Uh, Labi, balsēm elektroniski. Beidzam balsot, un tas ir pieņemts. 233. par pret atturas Mums arī jāpārbauda rezultāts, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pretaturas pieņemts. A kompromiss par pretaturas pieņemts. 239. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 239. Beidzam balsot. Noraidīts. Tiešām. Trešais grozījums par pret atturas atturas noraidīts. 240. par pret atturas pieņemts. Divs par Jūs vēlaties pārbaudīt rezultātu? Labi, balsējam elektroniski pār 240. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Beidzam balsot. Noraidīts. 245. par pret. Es vēlētos pārbaudīt rezultātu. Balsēm elektroniski pār 245. Jā, 245. Beidzām balsot, un tas ir pieņemts. 35 bija par. Tagad apsvērums 5, 4. grozījums par pretaturas pieņemts, B kompromiss par pretaturas pieņemts.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 255, 256, 257 par tiem kopā par pret atturas pieņemti, 253 atkrīt, 258 par pret atturas pieņemts, 5. grozījums par pret atturas noraidīts, 259 par pret atturas pieņemts atturas jāpārbauda rezultāts balsojam elektroniski par 259. Beidzam balsot, noraidīts 29 balsīm. 260. grozījums par pret atturas noraidīts, 261. par pret pret atturas mm, izskatās, ka noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim rezultātu, balsosim elektroniski, jo nebija labi viss saskatāms. Un tagad beidzam balsot, un tas ir pieņemts ar piecu balsu pārsvaru. Sastais grozījums atkrīt, C kompromiss par pret atturas pieņemts. 267. par pret atturas noraidīts. 7. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 268. grozījums par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. 279. par pret atturas pieņemts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 289. par pret atturas pieņemts. Tad ir divi lingvistiski grozījumi, par tiem nav jābalso. Tagad 11. grozījums par pret atturas noraidīts. 12. par pret atturas pieņemts. 291. par pret atturas pieņemts, 13. par pret atturas noraidīts, 14. atkrīt, 292. atkrīt, 293. atkrīt, 294, 294. Balsosim par 294. par pret noraidīts. Un tagad par atzinumā projektu ar pieņemtiem grozījumiem personāla balsojumu sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Pieņemts 46 balsis par, neviens nav pret. Pateicamies uh, atzinumā autoram par paveikto darbu. Paldies, ka piedalījāties šajā sēdē un līdz ar to. Balsošanas sēde ir slēgta un nākamā sēde, gribu jums atgādināt, notiks 11. un 12. aprīlī Briselē un arī 25. aprīlī Briselē. Paldies!